bojā gājušā ģimenei, tā arī sarkanajam krustam. Un es domāju, ka mums ir vēlreiz jāizsaka mūsu atbalsts visiem tiem, kur riskē ar savu dzīvību, lai palīdzētu citiem. Činkuja, paņizā. Paldies! Paldies par šo aizkustinošo runu. Un paldies arī deputātiem. Mums ir 50 balsojumi. Tiešām ceru, ka mēs iziesim tiem ātri, ātri, ātri cauri ātri.